Welcome back. We will now. Prieks jūs atkal, atkal sveikt šajā viesmīlīgajā telpā. Un turpināsim ar 15. darba kārtības punktu mūsu darba kārtībā. Runa par Eiropas platformas izveidu, lai sekmētu sadarbību, eh, apkarojot eh, un novēršot nedeklarēto darbu. Ilgāk laika esam mm, vairākus mēnešus faktiski koncentrējušies pie šī priekšlikuma apspriešanas un, un došu attiecīgi vārdu referentam. Prinska kungam lūdzu, Prinska kungs, vārds jums, paldies, priekšstādātāji. Jā, tiesa. Ir tā kā jūs sakiet. Vairākas, eh, vairākas mēnešus jau esam cilājuši šo jautājumu, tas ir bijis mūsu darba kārtībā jau ilgāku laiku. Nu, un vēlētos padalīties ar jums, ar kolēģiem kopējā izvērtējumā, pie kāda esmu nonācis, arī iepazīstoties ar uh, grozījumiem, kas tika iesniegti līdz attiecīgā perioda beigām, līdz termiņa beigām. Un pirmkārt vēlos pieminēt, ka ziņojumam ir iesniegts 71 grozījums, ko ierosināja tātad slēdzamā komisijas sākotnēja priekšsakuma. Nu, nesniegtie grozījumi kopā tādi bija 395 Un nu, vēlos sirsnīgi pateikties visiem, kas bija atvēlējuši laiku tam, lai iziet cauri šim svarīgajam un sarežģītajam jautājumam. Un paldies, ka izstrādājāt šos grozījumus. Nu, es kā es sacīju, respektīvi, es pats nāku klajā 25 jauniem grozījumiem, no kuriem 15 ir manas paša, un 10 citi ir izstrādāti kopā ar vairākiem kolēģiem, proti Agni Junkeri, Evelīnu Regneru un Tereza Grifina un Šona Saimona kopā tātad. Nu, priekšstādā vēlos vien vērst jūsu uzmanību uz trīs tādiem svarīgākiem principiāls darbs jautājumiem, kas, lūk, izkristalizējās iepazīstoties ar šiem grozījumiem un kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Proti, šai komitē vajadzētu pietiekami skaidri izprast šos principālus jautājumus un nonākt pie kādu kopsaucēju šajā, šajos jautājumos. Un nu, pirmais no tiem saistās ar pašu šīs platformas funkcionēšanu un, un dabu. Nu, ko tad īsti šī, šī platforma panāk? Kāda mēģina tā tiek veidot? Un šeit izskanēja zināmas bāžas, tašādās eh, eh, diskusijās, diskusiju gaitā, ka runāja par pasākumiem. Tātad pasākumiem šīs eh, platformas kontekstā nu, kaut kā rodas priekšstats, ka šī platforma tad pieprasījis vai sniegs kaut kādus pasākumus un ka platformas līmenī notiks kaut kādu pasākumu, un tad to tās bažas, ko es uh, uzklausu no daudziem kolēģiem, un tas atbilst arī viņu sniegtiem grozījumiem, šīs bažas ir tādas, ka savā ziņā tādējādi tiks uh, laupīta uh, dalībvalstu prerogatīva. Protams, dalībvalstu iespējas kaut ko darīt šajā sakarā. Un to es vēl vēlos uzsvērt, jo man tā kā tik svarīgi, ja visas šīs platformas uh, kontekstā un, un arī mm, dažādu dalību valstu attieksmes kontekstā. Jā, jābūt skatībā, kam tad šī platforma tiek veidot vispār. Nu, pozitīvi ir tas, ka neviens ja nešaubās par to, ka šī platforma principā ir vajadzīga. Tad visi, faktiski kolēģi un arī iesniegtie grozījumi, um, velk uz to, ka platforma ir nepieciešama. Bet šaubas rodas tāds, ka kolēģi sāk uh, apstāst, nu, ko tad šī platforma īsti darīs, Vai tā tad nozīmē, ka tiks veikt kaut kāda, kaut kāda pasākuma, ka platforma tur, tur mm, novadīs pie tā, ka tiks ierosināt kaut kādu pasākumu, kā, bet vēlos uzsvērt, ka šī platforma vairāk ir iecerēta tomēr kā tāda diskusija, platforma diskusija kanāls, um, paraugu prakses apmaiņas kanāls, informācijas apmaiņas kanāls. Un, uh, nu, pēc tam jānāk tā ir atbildīga informācija, kas uh, sniedz tātad ieskatu šajā daudzveidīgā fenomenā, nekādais darbs, ja, kāds konkrēti izpaužas. Un te mēs runājam par tādiem tīri kvantitatīviem parametriem. Un kas attiecas uz pasākumiem, proti, ko tad darīja šo informāciju, tas viss paliek dalība valstu pārziņā. Tas, tas skaidrs, jā, mums visiem jābūt viensprāts un jāsaprot, ka šī platforma pats nenozīmē kaut pasākumu iedarbināšanu. Pasākumu paliek dalība valstu pārziņā. Un kolēģi, ēnu, referenti, Mēs šī mēs esam sanākuši divās sanāksmēs, novembrī vien bija, un tad uh, vēl viena sanāksme notika tikai vakar. Un atkal, nu, mēģinājām norentēties, tik skaidrībā, par ko tad īsti ir runa. Un es ceru, ka uh, arī pēc uh, maniem ievadvārdiem šis vakardienas sanāksmes mēs tuvākajās dienās atgriezīsimies pie konkrētā teksta, lai tur precizēt un skaidri uzsvērt, ka šī platforma nav kaut kāds tur pasākumu ģenerators, ja, bet uh, informācijas apmaiņas kanāls. Nu, otrs principā tams komentārs priekšsēdā, ko jās paust, saistās ar, ar tā sakot, regularizācijas, jeb, um, jeb tad, nu, deklarācijas, deklarēšanas principu. Būsiet jau iepriekš dzirdējuši, ka es mēģināju uzsvērt, ka platforma tiek veidota Pirmkārt, lai uz, uzlabotu sadarbību prevencijas aspektos un, un eh, nereferētā darba novēršanā. Lūk, tādam mēķim primāri tiek veidot šī platforma, ja nevajadzētu ignorēt eh, lūk šo procesu. Un vajadzētu noteikti veikt visus iespējamos preventīvos pasākumus, lai nekādais darbs cietu mazumā. Pagaidām eh, šī darba apjoma ir ļoti ievērojama, un dažās tā ir valstīs jau sevišķi samildušos apmēros. Tā kā mēs nevaram palikt tikai pie prevencijas, atturēšanas un, un sodīšanas, jāpieņem proaktīvu pieeja, kas iet roku rokā ar tādu, nu, arī sankciju piemērošanu tā tālāk, tā, tādu iespiedu funkciju. Nu, šeit daudz tiek diskutēts, nu, ko tas īsti nozīmē šī regularizācija, šī leģitimizācija, nu, kā to labāk saukt. Nu, galvā nav runa tikai par pašu apzīmējumu, par, par uh, terminu ir runa par eh, būtību, proti, ka platformas ietvaros nepieciešams nodrošināt sadarbību un eh, vienoties par pasākumiem, kas dod iespēju regularizēt šo darbu, eh, padarīt nedeklarēto darbu par, par deklarēto, par oficiālo darbu. Vakar, cik saprotu, bija balsojums arī FEM komitejā, kur bija runa par, par pārēju no neformālās uz formālo ekonomiku. Jā, šis te jēdziens, manuprāt, arī ir tas, tas īstais, ja? kāda pārēd no ēna ekonomikas uz reālu ekonomiku. Un es, protams, aicinu visus kolēģis arī varbūt palikt, piemēram, atrast pareizo apzīmējumu, ka tā ziņā to nevajadzētu palaist garām, ja, ka, ka tas ir svarīgs princips runāt par šo platformu. Un treškārt mēs vēlamies, lai šī platforma adekvāti strādātu, lai tā būtu efektīva. Lai tā nebūtu kā tāda ģenerāla asamblēja, kur visi startē ar smukām runām un pēc tam nekas nenotiek un nav nekādas diskusijas. Bet drīzāk, lai Nu, šī platforma būtu pietiekami labi strukturēts um, mehānisms, pietiekami labi izstrādāts me mehānisms, kur ietvaros notiek jākpilnas uh, sakarīgas diskusijas. Lūk, ne tikai tur slēja galvas kopā un kaut ko pamuldrustiņa. Bet, un tas savukārt nozīmē, ka katrai dalība valstī, protams, jānozīmē savs atbild, atbildīgais loceklis, kuram ir pietiekamas funkcijas uh, sasināties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām Būtu ļoti labi, ja katra arobiedrība un um, darba devēja organizācija atsūtītu nominēt vismaz vienam pārstāvim. Un, protams, ir nepieciešams padomāt arī par komisijas lomu. Te, protams, būtu iespējams spēlējums svarīga loma šajā platformā, kā pilnvērtīgam platformas loceklim. Jautājums par šīs platformas pārvaldi. Nu, tas ir pelnījis īpašu uzmanību. Esam papētījuši, kā tad strādā citas līdzīga rakstura platformas. Un tur no vienas puses komisija piedalās šajā vadības funkcijas īstenošanā, un no otras puses atkal šis te mm, atbildības un princips tiek pārnests uz platformas locekļiem, nevis no viens vai divi platformas pašas dalībnieki arī atbild par platformas, platformas pārbaudi. Nu, tas, lai nodrošinātu tādu efektīvu, labu un darboties spējīgu formātu, kas nu, spētu adekvāti vadīt šos procesus un līdz ar to sasniegt kopējo platformu izvirzīto mērķi. Proti, lai tas būtu instruments, kas, eh, kuram piemīt eh, pievienotā vērtība līdztekus dalību valstu pašu atbildībai cīnīties ar šo fenomenu, ar šo tātad nedekorētā darba problēmu. Protams, tā primāri ir un paliks eh, dalību valstu kompetencija. Un vispēc, vēlams paust cerību, ka Šajā platformā tiks ņemtas vērā arobiedrība intereses, uzņēmuma intereses, nu, kā arī fiskālo un nodokļu iestāžu intereses. Un tādā ziņā, ka mums jāmēģina panākt, lai šī platforma ir tāds spēcīgs, darboties spējīgs instruments, kas uzlaik noteikti sankcijas tiem, kas gūst labumu no nedekrētā darba, vai nu kādu tīklieturos, kā, kā šī darba nodrošinātājs vai arī tādējādi tiek izkliedot konkurence un, un, un sagrozīs tirgus. Ja? Lai kāds ir nebūtu šie platformai jākalpo kā instrumentam, kas aizsargā darba ņēmēja tiesības. Mēs cīnāmies par pilnīgi nepieņemiem, pret nepieņemiem darba apstākļiem, kādos tieši atrodas šie cilvēki, kas veic nedekrētu darbu. Un pēc tam jādu kādas konkrētas iniciatīvas, varbūt detalizēti par katru, katru pasākumu tur iztirzāt uh, niansēm, bet katrā ziņā jābūt stimuliem, kas uh, nodrošinīs uh, platformas darbību. Nu, lūk, paldies par šiem ievadvārdiem. Varbūt es izteicos nedaudz ilgāk nekā mm, tika sagaidīts, bet katrā ziņā es domāju, ka šie principiālie uh, komentāri bija nepieciešami. Paldies, uh, Beļinska kungs. Uh, Nu, tagad uh, divas minūtes izteikumiem ēnu referentiem sāksim ar Roman Tomič no EPP. Paldies eh, priekšstādātājiem, es to, ka Tomičs kundze. Un paldies eh, Prinska kungam par teicam paveikto darbu. Šis ir ārkārtīgi svarīgs eh, tiesību aktu priekšlikums. Jā, ir iesniegts ļoti daudz krūzīm, kā jau pieminēja referents. Un eh, es redzu, ka ļoti liels darba apjoms ieguldīts šī dokumenta sagatavošanā, bet, protams, būs vēl krietni jāpiestrādā, pirms eh, panāksim kompromisu. Nedekorēts darbs, protams, ir liela samilzusi problēma. Lielās dalība valstīs tā varbūt ir pieņēmusi lielākus un draudīgākus apjomus nekā citās. Un Latvijas pretendūra tur atzinusi par vienu no prioritātēm. Tad atzinusi šī fenomena um, draudīgos apmērus un uh, esmu gandarīts par to. Uh, Es piekrītu, ka nepieciešams efektīvs instruments cīņā pret nedekorēto darbu. Nu, šī platforma ir viens no šādiem uh, potenciāli efektīviem instrumentiem. Nu, mēs esam konstatējuši, kādas ir problēmas, un mūsu politiskajā grupā esam pievērsuši īpašu uzmanību svarīgākiem jautājumiem, svarīgākām neatrisinātajām problēmām šeit. Un ko tad mēs vēlētos? Tikā mēs vēlētos redzēt konkrēti ļoti skaidru struktūru, satveru, kā tad īsti šī platforma realizēsies, kā tā izpildīsies. Mēs eh, saprotam mērķus, bet eh, kā tad tiks nodrošināta eh, šo mērķu sasniegšana? Nu, paraugu prakses apmaiņa, informācijas apmaiņa, to mēs saprotam, jā, tas, tas notiksies. Bet viena no lielākām problēmām ir tāda, ka šī platforma savā ziņā varētu aizstāt eh, kādas dalībvalstu funkcijas un, un kompetences. Jā, mēs dzirdējām, ka tā doma informācijas apmaiņai, un, un labi, ka tā, bet pagaidām mēs šāds bažas eh, saskatām. Ņemot vērā referents acīto, varbūt mēs eh, nedaudz maigāk tas ir raugāmies uz šo jautājumu. Un, nu, turpināsim strādāt, cerams, ka panāksim galu beigās kompromisu. Thank you. And now Lynn Boylan from Paldies, un tagad Boilēnas kundze no goja grupas. Paldies, priekšsēdētā, es runāju goja ēnu referentes vārdā. Viņa nevar būt šeit klāt, viņa aizņemta ar vēlēšanu kampaņu Grieķijā. Tā tad komentāri par ziņojumu. Esmu priecīgi būt par gojānu referentu. Par šo tēmu mēs varam stiprināt cīņu pret nedeklarēto darbu, ja mums izdosies šo uh, Uh, parādību risinās pēc iespējas visaptvarošāk. Lai to panākt, mums ir jāsaprot, sārsaprot <clears throat> nedeklarētais darbs visās tā dimensijas. Tāpēc, piemēram, mainītā definīcija. Pat labi, mēs strādājam ar 1998. gada de definīciju, tur ir minēts, ka nedeklarētais darbs ir jebkādas uh, darbības, kas ir uh, darbs, kas ir likumīgs, bet nav deklarēts varas iestādēm. Un nedeklarētais darbs šodien ir visādās formās. Daļēji nedeklarēts darbs, kā arī maldinoši atalgojumi. Tātad jāatrod ir pareiz definīcija nedeklarētam darbam, lai tas atbilstu, tā atbilstu konkrētajai notikuma gaita dalībvalstī. Tas ir svarīgi, lai attīstītu platformas darbu, izmantot visu tās potenciālu, apkarojot šo parādību. Vēl svarīgi, lai ir uh, saiknes starp uh, finanšu krīzi un uh, kas pēdējos sešus gadus ir novērojama Eiropā un nedeklarēto darbu. Tātad jāņem vērā konkrētā situācija katrā dalībvalstī, kā tā ietekmē nelegāli nedeklarēto darbu. Es uzskatu, ka secinājumi par šo tēmatu <clears throat> var palīdzēt saprast taupības pasākumu efektivitāti, iespējams, ka tie būtu jāpārskat. Vai reformai jābūt obligātai vai nē, mēs ierosināt, ka savu veidu obligāta īstenošanas forma ir nepieciešama visās dalībvalstīs, lai neizveidot Eiropas Savienībā iekšējo sociālo dempingu. Es, protams, saprotu, ka dažām dalībvalstī ir svarīgi saglabāt tā, to kompetenci par šo jautājumu, bet nevar saprast, kāpēc, piemēram, stingra kontrola varētu kādam no mums kaitēt. Vēlos arī pastāstīt par ziņojuma juridisko pamatu zaļie piedāvā atsauc uz eh, LSD 9. pāntu. Ir jāizveido platforma, tā eh, kā tas ir līgumā paredzēts, paredzēts Ēna referents vēlas pateikties Parinski kungam, par, Pirinska kungam par viņa labo darbu un cer sadarboties nākotnē. Paldies! Thank you, Tere. Paldies, Tere Raitke no zaļajiem. Thank you very much. Paldies. Iesākumā arī es vēlos pateikties Pirinska kungam par iekļaujošo procesu, ko viņš ir organizējis, un par ēnu referents sanāksmēm, kas jau ir noturētas. Un te es vēlos piekrist Tomšnis kundzei. Grozījumi kurus mēs saņēmām par šo ziņojumu, tā, protams, bija ļoti daudz, tas liecina par to, cik svarīgs eh, nedeklarētais darbs ir šai komitejā, un tas ir pamatots arī stāvs. Skaidrs, ka nav universāli risinājumu nedeklarēta darba sakarā. Hmm, katrā dalībvalstī ir savi izaicinājumi, tie atšķiras, taču nedeklarētais darbs pat labam ir problēma visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs uzskatām, ka Šīs platformas izveidošana piešies pievienoto vērtību šīs problēmas apkarošanai. Vienā no diskusijām bija runa par dalībvalstu obligāto līdzdalību. Mēs uzskatām, ka tas ir izšķiroši svarīgi ne, ne tāpēc, ka mēs kaut ko gribētu uzspiest dalībvalstīm, ka tām jābūt uz šajā platformā, bet tas veicinās platformas darbību. Šī darbība būs atkarīga no visu dalībvalstu piedalīšanās platformā un arī dalībvalstu vēlms strā, strādāt pie šī temata savās valstīs, kur šī problēma var, kā jau minēju, atšķirīgi atainoties. Mēs, kā zaļie, vēlētos, lai platformas uzdevums būtu ierobežots, taču lai tai būtu nepārprotam pievienotā vērtība, spēja ietekmēt šos tematus. Mums ir tāds aizdoms, ja mēs nepiešķirsim platformai tai vajadzīgo lomu, tad tā vienkārši būs vieta, mm, kur satikties un e, vadīt sarunas, bet mēs uzskatām, ka ekspertu grupām jau ir šādas līdzīgas sanāksmes, bet šai platformai ir jāsniedz tālāk un jāapkaro nedeklarētā darba problēma. Juridiskā pamata problēma jau pieminēja goja grupa. Mēs vēlamies, lai sākotnēji šī platforma būtu e, paraugu prakses apmaiņas platforma, bet Vēlamies, lai potenciāli šī platforma varētu attīstīties. Priekšlikuma juridiskā pamata mainīšana atainot to, ka nākotnē šādas izmaiņas var notikt šāda attīstība un ka platformai nākotnē varētu būt atšķirīga loma nedeklarētā darba apkarošanā. Pēdējais punkts. Eh, sieviešu līdztiesības komitejas ziņojums jau atzinums jau minēts, eh, protams, nedeklarētam darbam ir mm, ne, nepārprotama dzimuma dimensiju, un Kunevas kundze, kas ir uh, atzinums sagatavotāja FAM komiteja, uz to ir pavisam skaidri norādījusi, tātad arī šis aspekts jāiekļauj šeit temata lokā. Tas ir ļoti svarīgi runājot par nedeklarēto darbu. Paldies! Thank you. Paldies! Tad, tagad došu vārdu Ticianai Begī no FDDD. Paldies, priekšstādētāji! Kolēģi! Arī es vēlos pateikties Perīnski kungam, referentam, par eh, ļoti iekļaujošo veidu, kā mēs visi varējām strādāt. Mēs bijām gandarīti, ka varējām iesaistīties, piedāvāt savus grozījumus, mēģinot uzlabot šo ziņojumu par nedeklarētu darba novēršanu un atturēšanu no tā. Šī priekšlikuma budžetārā ietekme Eiropas Savienībā ir minimāla, taču mums arī jāskatās, kā varam sadarboties ar citām starptautiskām institūcijām, lai apkarot šādu veidu parādības. Mums ir jānodrošina tas, kā Eiropas nodokļu maksātāja nauda tiek tērēta vislabākajā veidā. Tāpēc ir vēl jau svarīgāk, lai šī platforma būtu atbildīga mūsu komitejas priekšā. Tā tad es, mēs spētu to kontrolēt. Es ticu spēcīgai Eiropas sistēmai, taču jāsaprot, ka starp mūsu dalībvalstīm ir arī atšķirības. Pastāv dažādi veidi nedeklarētā ekonomika katrā valstī, dažāda apjoma un dažāda īpašība kopuma. Un nu, krīze ir mm, nolikusi Eiropas dienvidu valsts uz ceļiem, un tur tā problēma vēl jau lielāka. Ja vēlamies risināt nedeklarēto, nedeklarēto darba problēmu, tad jānosaka, jāpiešķir lielāki resursi dalību valstīm, jo brīžiem tās vispār nevar neko darīt lietas labā. Atgādināšu kolēģiem, ka nedeklarētais darbs ir kas tāds, no kā cilvēki tikai cieši palnēs. Priekšsēdētāji turpina. Vēlos tagad dot vārdu komisijas pārstāvēji Jurili Gulin kundzei. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos vispirms uh, sirsnīgi pateikties referentam par uh, uzklausīšu, iepriekšēju uzklausīšanu, viedokļu apmaiņu, sanākšanu organizēšanu, lai sagatavotu šo ziņojumu. Un vēl jau vairāk paldies par eh, Eiropas komisijas atzinumu virzības eh, atbalsta, atbalstīšanu. Un paldies referentam un citiem deputātiem par atbalstu šīs platformas izveidē. Mēs visi piekrītam tam, ka definīcijas jautājums ir platformas darbu, darba loka. Uh, Tātad tas ir izējas punkts, lai vismaz varētu sākt strādāt kopā un lai zinātu, ka mēs nestrādājam pie jautājumiem par nelegālo darbību, nelegālo darbu, bet, kā to teica uh, viena no deputātiem, tiešām ir tāda nodarbinātības forma, kur vienkārši darbs netiek deklarēts, un tā tad tā ir parādība, ar kur nodarbosies programma. Runājot par legalizāciju vai deklarēšanu, es zinu, ka šis temats ir eh, kaisnīgu diskusiju mm, objekts bija šeit. Šis temats uh, pamatot tiek skatīts uh, prakses gaismā dalībvalstīs. Mēs zinām, ka ir tāda pieredze Itālijā, taču nav pašsaprotami, ka tādu risinājumu varētu izmantot visās dalībvalstīs vai visām iesaistītiem pusēm. Mums rodas jautājums, vai tam ir jābūt vienam no platformas darbības galvenajiem mērķiem, tātad Eh, informācijas apmaiņa par praksi, varbūt arī nē, var, nu varbūt tas varētu būt, bet tas nebūtu centrālais mērķis šai platformai. Mūsu skatījumā šai platformai, kā jau to minēja arī daži deputāti, galvenais mērķis ir izstrādāt galvenos eh, praktiskus eh, instrumentus dalībvalstu vajadzībām, sociālo partneru vajadzībām un izveidot konkrētu sadarbību. Lai varētu īstenot eh, inspekcijas pārbaudas, eh, lai administratīvās iestādes varētu visaptveroši mm, skatīt šo fenomenu, tas attiec gan uz pārbaudēm, gan uz citu darbību, lai tā tad mm, novērst nedeklarēto darbu. Mums ir daži jautājumi par pārvaldības aspektu. Tas izriet no ziņojuma projekta. Tātad jautājums par komisiju. Nu, es nevēlos tagad te eh, stāstīt par komisijas stiprajām pusēm, par veselu sarakstu, kā tādā kā darba intervijā, taču vēlos atgādināt, ka mm, mūsu situācija ir labvēlīga, lai varētu īstenot eh, visaptvaroši dažādās Eiropas Savienības politikas, vai te būtu runa par darba drošību, darba tiesībām, imigrāciju, nodokļu jomu, iekšējo tirgu. Visu to mēs varam izmantot visaptrošā veidā platformas interesēs visas šās šī zināšanas ekspertīze, lai varētu sadarboties ar dažādiem partneriem Vēl jau, protams, ir arī operatīvie un finanšu līdzekļi. Un ir dažādās organizācijas, kas jau šajā ziņojumā ir minētas. Es domāju, būs arī jautājums par sociālo partneru lomu. Tas ir viens no komisijas priekšlikuma stipriem punktiem. Mēs nepārprotam vēlamies, lai tiktu pulcēti sociālajie partneri. Varbūt ir tomēr jautājums par, eh, zinām, sociālo, par, sociālo partneru autonomijas eh, ievērošanu. Nu, tad ir daži elementi paskaidrojumam, un es deputātiem novēlu drosmi strādāt, rodot kompromisu par šo priekšlikumu. Paldies! Thank you. Paldies! Branda Benefai, kungs lūdzu. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties mūsu referentam Pirinskim, jo es domāju, ka viņš ar savu ziņojumu ir iekļāvis politisko pārdomu elementus par šīs platformas izveidi. Tas vien jau ir uh, liels uh, trīdimensionāls instruments, bet mums vajadzīgs arī šāda veida diskusijas no trijām pusēm. Uh, Tad vēlos viņam pateikties par eh, viņa lieliskiem centieniem, ko jūs nosarāt balsts. Es pats iesniedzu dažus grozījumus, lai atainot skaidrāk šo ideju, ka var izmantot platformas izveidi, lai tā kļūtu par daļu no Eiropas mehānismu, proti Eiropas pusgada. Es domāju, tas ir labākais eh, veids, kā tieši pievienoto vērtību platformai. Kolēģi lasīs mans grozījums, eh, īpaši 327, 388, vēl vienu grozījumu, kas parāds platformai tieši šo īpašo lietu. Jo platforma var sniegt savu ieguldījumu Eiropas pusgadā, jo padomu var arī izstrādāt analīzi un naklējā rekomendācija. Un tad ir, man vēl ir priekšlikumi par uzdevumiem. Būs papildu teksts, kur sasīts, ka Komisijai var sniegt uh, šī platforma atbalstu, izveidējot uh, savus ierosinājumus uh, nedeklarētā darba apkarošanai. Un, uh, un var arī ir dek padarīt deklarēt šos darbus, um, šīs darba vietas. Tā tad um, var sniegt ieguldījumu uh, divos Eiropas pusgada As, posmos, tātad gatavojot uh, pētījumu un arī diskusijās. Es domāju, ka mēs varam izveidot vairākumu, lai izveidot praktiski lietojumu platformu ar šādām īpašībām. Tad šī platforma būs noderīga visām iesaistītām pusēm, galvenokārt jau dalībvalsts ir noslēgumā, es domāju. Uh, ir svarīgi, to es arī iekļauju grozījumos, iesaistīt valsts nodarbinātības e, tīkla pārstāvis un arī nodarbinātības komiteja ir jāpiedalās šajā platformā, jo mums ir jānodrošina tas, ka mēs e, novērojam, sakojam līdz tam, kas tur notiek. Paldies! You, Paldies, Gijoms Balas! Paldies, priekšstādātāji! Iepriekšējais runātājs interesanti izteicies. Vēlos arī pateikties eh, referendam par paveikto darbu un par to, ka viņš vispār eh, šim tematam pieskārās, pat labāk tas kļūst ar vien svarīgāks, zinot nodarbinātības problēmas Eiropā, īpaši nedeklarēt darbu, ir jāatrod līdzsvars un tieši par to pavisam īsi izteikšos. Es atvainojos referentam, jo pavisam drīz man jādodas prom. Proti, jāroda līdzsvars starp eh, šī darba sekmēm, proti jāpanāk īstens politiskais process ap šo platformu, tās jāiesaist sociālā partneri, bet galvenokārt arī dalībvalstis ar šo obligāto līdzdalību, tas ir būtiski, un līdzsekus tam ir svarīgi neiztraucēt šodien iespējamo konsesu, konsensu, tas ir nedodoties pārāk tālu platformas mērķos. Mēs zinām politiski jutīgos jautājumus, īpaši dažās dalībvalstīs Es domāju, ka ir jābūt piesardzīgiem. Tāds skaidrs, ka šai platformai mērķis ir informācijas apmaiņa, un kāpēc nevarētu būt runa par koncepciju, nedeklarētā darba apkarošanu, tad vēl arī ir darba vietas, jāpanāk, lai tās tiktu deklarētas. Komisija teica, ka tas varētu būt viens no mērķiem, taču ne centrālais mērķis, jo atkarībā no katras dalībās prakse šai jomā ir visnotaļ atšķirība. Eh, esmu runājis par to referentu, viņš zina manu viedokli. Runājot par eh, fiskālo atbalstu darba eh, deklarēšanai, dažās dalībvalstīs tas ir pilnīgi nesaprotama prakse, un tā skatā arī manā. Tā tad skaidrs, ka sākotnēji varbūt kāds varētu nobīties, taču ceru, ka mēs veiksmīgi turpināsim darbu. Paldies! Renāte Vēbers. Thank you, madam.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 Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, sāksim ar uh, Eiropas Savienības kopējo vispārīgo budžetu. Nu, sākumā paldies um, kolēģiem par iesniegtiem grozījumiem. Saņem 19 uh, grozījumu pieteikumus uh, manam atzinam projektam. Un, uh, nu, varu no tā, var arī mierīgi pieņemt. Varmā jautājuma mēs panācām kompromisu. Trīs eh, šādus kompromisus vajadzētu pieminēt. Pirmais. Aizstājam otro grozījumu. Nu, tas tāds vienkāršs grozījums. Tālāk. Atkal uh, panācām vienošanos, proti 11. un 12. grozījums, un tad uh, tas uh, svarīgākais kompromiss ir aizstāt grozījums 14 līdz 18. Nākā esam izsūtījuši tātad šos grozījumus mūsu piedāvājums katrā ziņā to autoriem, un vairumā gadījumā esam panākuši vienošanos. Nu, tad to vienīgais tāds vispārīgs darbs komentārs, kas būtu jāpauž. Jāliek jums galdā šodien ir tāds, ka kļūdas eh, marža nedaudz samazinājusies. Tā ir otrā zemākā visās politikas jomās. Nu, tas ir, manuprāt, būtisks tāds komentārs, un Otra lieta, ko vajadzētu uzsvērt, ir tas, ka ir tiek veikti noteikti pasākumi, lai pazinātu šo kļūdas maržu vēl vairāk. Jo sevišķi komisija veikusi pasākums, piemēram, vienkāršotas eh, izmaksu opcijas. Nu, tas bija viens no grozījumiem arī tēm, ko es nu, patiesībā tā kā nevarēju pieņemt. Septītais grozījums tas bija. Tur es, eh, lūk, pēc, ka mēs eh, Mm, pozitīvi vērtējam šādu vienkāršoto izmaksu opciju, un nu, kolēģis Rolāns savukārt uh, ierosināja, ka, ka mēs tātad norādam šo opciju, ka mēs nesaka vēršam uzmanību šo opciju, bet, nu labi, par to mēs nu, tā kā tikām skatība savā starpā, tad vēl jāpiemina tas, ka lai tie nav pievienotāji vērtībai, un programmēšanas perioda beigās, lai iztērētu visu procesos līdzekļus un tā tālāk, nu tur jāuzmanās. Un, Jāuzzinās, lai pirmām kārtām mēs eh, efektīvās kontrolas konsekventi izmantot un atbildētu uzticamību un lai projektiem būtu pievienotā vērtība. Es domāju, sakot, lai nauda netiek tērēt tikai tērēšanas dēļ. Un, eh, esam mierā ar komisijas veikumu, komisijas darbu. Trūkumu, kas eh, tika izcelti risku izvērtējumā tā tālāk. Nu, vadlīnijas tiks sagatavotas tā valstīm un tā, tā rezultātā un uh, labs progress. Kolēģis, uz priekšu. Thank you. I give the floor to Mr. Claude Rod. Paldies, eh, Klaudam Ilānam, un vārds Tisēnē Frenčnē Pepē. Lūdzu. Pavisam ātri. Katrā ziņā vēlos pateikties referentam par lieliski paveikto darbu. Tas ir efektīvs darbs, ar rūpēm rast kompromisu, eh, vilzīties tālāk precīzi un objektīvi. Es domāju, ka rastie kompromisi ir vērtējumi pozitīvi, un tie mums nekādas problēmas Mm, neradīs. Tas pats attiec arī uz secīto grozījumu, par kur mēs runājam, un es varu atbalstīt mm, kompromisu, um, mm, referentu nostāju. Mums šis atzinums nekādas problēmas nerada, un kompromisu rašanas centieni ir uzklausvērti. Paldies! Jū. Paldies! Parīnska kungs, sociāldemokrāta vārdā. Nu, paldies! Ceļ no manas puses vēlos paust uh, gandarījumu un uzteikt Hakins kundzes darbu. Jauki, ka um, pieņemāt arī manas grozījumus 6 un 19 proti. Piekrītu arī mūziskajam grozījumam 19. mācēs nekā 19. grozījums sakarā. Un uh, atbalstu Harkins kundzes izstrādīto kompromisu 14. līdz 18. grozījumam. Vēlos vien pavaicāt lūko. Vai nevajadzētu vēlreiz tomēr apsvērt to, ka vajadzētu pastīties par 12. un 13. grozījumu, meklēt varbūt kādu jaunu kompromisu, jo tur es uh, ierosinu noteiktu tekstiņu, arī referentēju kaut kas tur padomā, bet uh, domāju, ka gala beigās. Un nu, tur ir runa par vienu to pašu patiesībā, proti, dalību valstu tātad centieniem apgūstot ES līdzekļus eh, jābūt eh, ne tikai eh, efektīvai kontrolē, bet arī, lai nodrošinātu rezultātus un sasniegtu Eiropas sociālā fonda atbalstītos mērķus, kas ir aktuāli katra Eiropas pilsoņa dzīvē, ietekmē katru pilsoni. Lūk, Harkins kundzes piedāvājums būtībā pauž to pašu domu tikai citiem vārdiem. Tātad norāda, ka dalība valstu mēģina nedaudz citādi, pat nevis uztaustīt eh, pārkāpumus, konstatēt šos pārkāpumus. Te ir runa par noteikumu pārkāpumiem, ja? Vajadzētu būt, eh, jā, infringement rules angļu tekstā, bet vajadzētu būt infringement of rules, tātad noteikumu un pārkāpumi, nevis pārkāpumu noteikumu, ja, tiem vārdiem sakot. Nu, tas man vienīgais tās priekšlikums, eh, papildinot um, jau izskanējušo. Citi grozījumi, manuprāt, ir tīri atbalstāmi. Vairums grozījumi tad 1, 3, 7, 10 ir atbalstāmi. 1, 7 un 10 nebija pieņemami, to ir to saviem pieņemami. Paldies. Thank you. Paldies. Nu, neredz, ka te vēl kāds vēlētos izteikties no referentiem. Vismaz eh, no klātsošiem ne. Bet Jabalovas kundzei tomēr kāds komentārs ir. Jā, paldies. Eh. Vēlos pateikties arī referentē. Manai kolēģei Marianai Harkanēm un visiem mēnu referentiem vēlos jums mm, iedrošināt, ka mēs eh, rūpīgi analizējām vakardien komitejā budžeta izpildes jautājumu un uh, biju atbildīgi par taisnīgumu uzklausīšanu, kā mm, priekšsētā vietniece. laba debata. Debata mums bija ar uh, kolēģiem. Es arī gribu atzīt, ka šis um, kļūdas robežu marža ir ļoti zema, zemāka nekā eh, es vidējais līmenis. Līdz ar to projektu kļūst tāds vien efektīvāk un. Uh, vakar, uh, kas man īpaši patika šajās debatēs, tas bija tas, debat par to, kā tad nodrošināt labā gala ietekmi un projektu orientācijas konkrētiem rezultātiem, vēršanas konkrētiem rezultātiem. To varbūt ir tā grūtāka realizēt sociālās projektos nekā citās jomās. Tā kā kopā ar komisāru un eh, kolēģiem kopā slēgām galvas un tiešām domājam, nu kā tad uh, uztausīt kādus um, eh, indikatorus, kādus labus uh, rādītājus, mērīt, mērījums tā sacīja, kā notiek gala iznākuma efektivitāte. Abas komitejas aktīvi pie tā strādā un uh, patiesmu nu, ļoti gandarīt par uzlabojumiem, ko, kas ir vērojami tieši no komisijas puses. Paldies! Paldies jums arī par šo komentāru, tātad nu, par budžeta kontrolas komitejas vārdā. Nu, ko, balsojums eh, šajā komitejā notiks 29. janvārī, kas nozīmē mūsu nākamajā sanāksmē. Nu, to pašu tad arī šo pirmo jautājumu esam izskatījuši. Jā, pēdējais komentārs ar Harkins kundzi, nu, protams, jā, ja jūs vēlaties noteikti komentēt komentārus, nu skaidrs, jā, bet es teikšos īsi, saka Harkins kundze. Paldies visiem kolēģiem. Un jā, Rīnska kungs, eh, ņem vērā, ko jūs sakāt. Es domāju, ka mēs tiešām varētu sapludināt mūsu grozījumus kaut kādā veidā un rast kompromisu 12 līdz 100 grozījumam. Otrs komentārs vajadzēja to paust jau sākumā, runāja par eh, piekto grozījumu. No kara kolēģi, no kolēģi karas, nezinu, viņš ir šeit klāt, bet, eh, bet te jau grozījumā. Tātad eh, šī atsauce uz attiecīgo eh, regulu šķiet eh, nav pareiza. Doma tāda, ka sociālā fonda naudas līdzekļus nedrīkst izmantot, lai finansētu darbu vietu pārvietošanu viens darba valsts uz citu. 42. preambulas punkts regulā. 40. apsvērums runā par lielu apmēru projektiem. Un mēs zinām, ka ESF ir domāts, tāds sociālais fonds domāts investīcijām sabiedrībā, cilvēku cilvēkiem sakot, nevis uh, kompāniju produktivitātes uzlabošanai. Tad man šķiet, ka es saprotu šie grozījumi mērķi. Ja GAF e sakarā, kā priekšsētāji labi zina, mēs esam nonākuši līdzīgu priekšstatu, līdzīgu atzinumu. Es nezinu, vai gluži šeit to vajadzētu piesaukt, un šī atsauce šā kā tā ir nepareiza. Ja? Un, manuprāt, šajā kontekstā šī atsauce nav īsti adekvāti īsti neiedarās. Tā kā, lūk, līdz ar to es domāju, ka šo krusījums nevaru pieņemt, man to vajadzēja paust jau sākumā. Un no politiskā lieka raugoties idejas atbalstu, bet nedomāju, ka šeit eh, šis krusījums īsti iedarās. Paldies! Un ko esam pieņemam zināšanā jūsu komentāru? Un vēlreiz atgādinu, ka nākamajā sanāksmē, proti 29. janvārī, arī balsosim par šo priekšlikumu. Paldies vēlreiz visiem! par jūsu komentāriem, jūsu viedokļiem. Un lai jums labs pavērsts! I'm trying to finish the meeting. Nu, da, laikam pārsteidzoties, tā kā gribēju likt punktu sanāksmē. Ne... Bet, protams, mums vēl jāpavērš jautājumu par āģentūru būšēt izmantošanu. Tā kā laika mums ir pār pāriem, vēlreiz vārds eh, Hakins koncē. Jā, es tad, nu, tiešām atkal pārsteidzos, bet, nu, tad viens vakars un tā. Nu, pārāk ilgi jūs nekavējuši, kolēģi, jo, kas attiec manī, nu, tā lieta ir diezgan skaidra. Un esmu pārnājis grozījumus ar kolēģiem un raduši arī nu, vēl mērā kompromisu par grozījumiem. Tā tad atzinums par. Pirmais atzinums saņem trīs, tātad CEDOP, tad arot izglītības apmācības centrs, ja? 3% tiek saņemti, kārtībā tur viss. Vienīgais komentārs man būtu tāds, ka iepazīstoties ar dokumentāciju, man bija prieks redzēt, cik tiešām svarīgs ir šī centra darbs tātad arod izglītības eh, un politikas ietvaros, iemaņu uzlabošanas kontekstā un tā. Un es uzskatu, ka šis CEDAF fonds ir atzīts kā viens no vadošajiem šāda rakstura centriem, runājot par, par eh, kvalifikācijām, iemaņām tā. Un, eh, Mēs jautājām, ko apsēdēju vairākiem referentiem, jautājums par tātad um, iemaņu novecošanu vai, vai iemaņu uh, ierūsēšanu, tā sacīt. Un nu, ar Taisanu kungu arī mēs tā svedām iepriekš. Reizēm rodas iespējas, ka ir nepieciešams uh, tur uh, atsveicināt uzmaņu, iemaņas, tur kaut ko pamācīties un tā, bet bieži vien tas nenodrošina, ka jūs atradīsiet vietu darba tirgu, un to mēs arī norādam. Par šo EU skills aspektu. Un prieks, ka tas ir Tagad atzīmēs grozījumus, to ņemsim arī vērā. Are you ready go to go to the next? Labi, tad vēl varam pāriet pie nākamā atzinuma. Vai Parinska kungs vēlas ko pakomentēt? Ja? Tad uz priekšu. Jā, varbūt, ka vienā komplektā ņemam apskatām visus šos atzinumus. Ja.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

Rolāna kungs. Lūdzu. Pavisam ātri priekšsēdētāji, kundze, <laughs> mums ātri jābeidz šī sanāksme. Taču runājot par dažiem atzinumiem, vēlos uzsvērt to, ko es nu pat jau teicu, ka kompromiss ir visnotaļ pozitīvi, manā skatījumā tie dodas pareizajā virzienā, un tie bez mazākām problēmām ir uh, atbalstām. Taču aģentūra ir apliecinājusi, ka samazinās kļūdu skaits, svarīgi to uzsvērt, turklāt ir arī labi izcinots verifikācijas darbs. Varbūt varētu kaut ko vēl piebilst. Jāuzsver tiešām uz to, ka CDFO var būt ļoti mērķīgs instruments un šodien izšķiroši svarīgs elements ir informācija. Un atbalstu Harkinas kundzi tai ziņā, ka ilgtermiņa bezdarbs uh, grauj šo nodarbinātības potenciālu, kas pastāv uh, iedzīvotājus. Un ir arī atsauce uz Eiropu, arī atsauce uz starptautisko kopienu. Starptautiskā darba organizācija balstās uz CDFOP darbu, un starptautiskā darba organizācija šodien uh, pēta uh, situācija daudzās valstīs ārpus Eiropas Savienības pamatojoties uz to metodoloģiju, kur ir strādājis SEDEFOP. Un es domāju, ka šīs ir aģentūras, kas ir ļoti svarīgas, un vēl jau vairāk tāpēc, ka arī to mītnes vietas uh, jautājums drīz vien tiks atrisināts. Paldies, kungs, ko sacījušais sakarā. Ja tā tad lūdzu, nekaudz reities. Priekšsēdētāji. Piekrītu Harkins kundzes sniegtiem rezumējumam. Arī mēs eh, pieņemam viņas pieminētos kompromisa priekšlikumus. Uzskatām, ka viņas eh, ierosinājumi ir ļoti saprātīgi un adekvāti. Nu, bija tur viens divi tādi mazāk svarīgi varbūt jautājumi, par, pie kuriem varbūt varētu piestrādāt. Viens saistās ar ziņojumu, ko gatavo komiteja, kas ir pieminēts, ka tas būtu jāveic, šis jāskata būtu 14. gadā, attiecībā uz šīs organizācijas eh, darbību. Tātad uz eh, ceļu darbību, bet eh, faktiski šis ziņojums ir sagatavots, un cik saprotu, tuvākā laikā tas tiks laiks kā un tiks apspēst, tā kā vajadzēja ņemt vērā aktuālo informāciju un, un uh, tu, šo konkrēto institīvu atzīmēt. Respektīvi, šis ziņojums jau ir pieejams. Hārkins kundze, paldies! Nu, šo jautājumu ņemšu vērā, pārnāšu ar kolēģi pēc uh, sanāksmes, bet tad nu, pēdējais uh, zinums ir budžeta izpilde. visās aģentūrās. Jā, tātad aģentūra budžeta izpildes apstiprināšana, pieci grozījumi, pa diviem panāks kompromiss. Domāju, ka te mēs tiešām vienojamies. Un viens Pirinska kunga grozījums uh, ko es labprāt arī pieņēmu. Un dod man nu, lūdzu brītiņu, lai es te atrodu savos papīros īsto, īsto dokumentu. Viens īsts komentārs, ko arī beigšu par vienotu pieeju Eiropas Savienības decentralizētām aģentūrām un tātad viens nolīgums tā tālāk ir panāts progress izsvarīgāk mēs varētu redzēt šo progresu un meklēt sinerģijas efektu, un vai šis efekts arī tiktu realizēts. Un arī kā redzēsiet, eh, dažos nesētiem kompromisiem, kur ir runa par to, ka mēs varēsim komisijai vajadzētu izvērtēt arī turpmāk iespējas apvienot esošās aģentūras, zinu, ka viņi to dara, bet eh, kādās vienai parlamentu viedoklis tāds, ka tas, šis darbs ir jāturpina jo sevišķi ir runa par, par finanšu pārvaldību un administratīvo pārvaldību, bet katrā ziņā tam būtu mm, jābūt tādam saspēju tādam papildinošam efektam. Nu, tas ir patiesībā viss no manas puses. Paldies. Mr. Pirinski. Pirinski kungs, lūdzu. Vienkārši vēlos paust pateicību un novērtējumu par to, ka tika pieņemti mūsu piedāvātie grozījumi. Vēlreiz gribu paust atzinību par Harkinas kundzes paveikto darbu pie šiem ziņojumiem. Viņa minēja risku par, par to, ka vispār trieku var piemesties šitā strādājot. Paldies jums un paldies visiem. Un tagad gan sanāksme ir beigusies. Varam sēsties lidmašīnās un doties mājās. Paldies!